8. februāra un 1. mārta eh, plenāras sesijas protokols ir pieejams, vai ir kādi komentāri? Nē. Tad protokols tiek uzskatīts par apstiprinātu.